vērts sankciju ietekmu uz Eiropas Savienības uzņēmēju darbību Irānā. Langs kungs nav ieradies, tāpēc pārtraukums uz pāris minūtēm. Oui, j'entends bien, monsieur, mais je voudrais m'assurer que monsieur Lange. Jā, es uzklausīju jūs, bet uh, es esmu pārliecināta, ka Langas kungs uh, tūlīt pat ieradīsies. Un, uh, uh, ja nē, tad tūlīt pat sāksim uzklausīt Bienkovskas kundas. Tas arī būtu labs risinājums. Brīdi pacietības. Nous allons pouvoir reprendre la séance. Tātad mēs varam atsākt plenāru sēdes darbu un dosim Langas kungam sekundu laika, viņš ieņem vietu un tūlīt pat dodu jums arī laiku, jūs šī jautājuma autors. Paldies, priekšstādājs kundz, ļoti atvainojos, bet uh, uh, informācija bija tāda, ka. Um, 16 minūtes pēc septiņiem mēs sāksim šo diskusiju. Priekšsētājs kundze, komisārs kundze, patiesi šis jautājums uh, ir uh, par to, kā mm, ASV uh, sankcijas uh, ietekmē uh, Eiropas uzņēmums darījumos ar Irānu. Šeit mēs uh, redzam, ka nu, uh, laimīgā kārtā tika noslēgta šī tā sauktā atoma vienošanās ar Irānu. Līdz ar to Mm, tika runāts par sankciju atcelšanu. Es domāju, ka tas ir labi, kā Irānas kodola programma kalpo tādiem saprātīgiem mērķiem un tiek aizsākts ekonomiskās atvesļošanas process. Taču mēs redzam, ka šeit saskaramies ar tādu problēmu, ka daudzas ASV sankcijas ja vēl Pirms diskusijas par Irānas kodola programmu tika pieņemtas jau 79. gadā, un šīs sankcijas nav atceltas. Tās zināmā mērā darbojas eksteritoriāli, tās darbojas arī attiecībā uz Eiropas uzņēmumiem. Līdz ar to šādā uh, kontekstā vajadzētu uzdot jautājumu, kā Eiropas uzņēmumi, uh, firmas uh, var šajā kontekstā rīkoties. Uh, Ir um, pierādīts, ka uh, daži uzņēmumi saskārās ar problēmām un daži citu pēc tādām ļoti intensīvām diskusijām ar ASV iestādēm ir uh, saņēmušas izņēmumu uh, risinājumu iespējas, taču uh, redzam, ka um, šeit ir nevienāda attieksmes uh, mm, attiecībā uz Amerikas un Eiropas uh, uzņēmumiem. Uh, šādu iespēju pavērst. Tādēļ domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai būtu skaidrība šajos jautājumos. Uh, par eh, eksteritoriāli eh, spēkāsošām sankcijām. It īpaši tas ir attiecināms uz banku sektoru un pieeju finanšu līdzekļiem. Nu, nevar būt tā, ka Eiropas eh, firmas tiek izslēgtas no saprātīga projektu finansējuma saņemšanas iespējas jaunās iespējas ar uh, Irānu uh, jāizmanto, tādas rodas tagad, uh, it īpaši šī reģiona stabilizēšanai, kā arī Irānas uh, sabiedrības attīstībai tas ir nozīmīgi. Līdz ar to mēs, kā tirdzniecības komiteja, esam formulējuši uh, jautājumus, un kā komisija, uh, komisārs kundze, kā jūs vērtējat konkrēto situāciju Tāpat arī, kā jūs attiecīgi esat ievadījuši pasākums, lai šo apņemšanos implementēšanu nodrošinātu. It īpaši attiecībā uz ASV skaidri norādīt, ka šīs eksteritoriālās. Eksteritoriālās Um, sankcijas, uh, ka ne, tās nedrīkst skart Eiropas firmas. Un jautājums ir, vai ar Amerikas pusi jau ir vests sarunas par šo un kāda ir Amerikas uh, atbilde uz uh, šo jautājumu. Un noslēgumā tāpat arī jautājums, kā jūs nākotnē plānojat Eiropas uzņēmumu darbību šai kontekstā nodrošināt. Esam ļoti gandarīti par jūsu atbildi. Komisārs Kundze, paldies! Paldies Langas kungam, tagad Bjenkovskas kundze. Jūs uzstāsieties komisijas vārdā, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, um, cienījamie deputāti. Četrus mēnešus pēc uh, ASV sankciju atcelšanas apmaiņā pret Irānas uh, jaunu apņemšanos uh, kodola programmas jomā tagad ir laiks strādāt pie jauna kopīga rīcības plāna attiecībās starp Eiropas Savienību un um, Irānu par Eiropas Savienības uzņēmumiem. Vēlos vispirms uzsvērt, ka sankcijā celšana bija daļa no šīs kodola vienošanās, un tas ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu ilgspējīgu uh, un veiksmīgu plāna darbību. Mūsu interesēs ir, lai Irāna varētu iegūt arī ekonomiskos iegūmus no šī plāna. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šobrīd esam ļoti kritiskā brīdī. Ir jānodrošina, eh, lai viss šis process turpinātos augstās pārstāvis un septiņu komisāru viesošanās laikā. Arī es biju Teherānā aprīlī. Uh, mēs varējām konstatēt, ka iekšzemes debats eh, valstī par šī plāna iegūmiem un starptautisko apņemšanos joprojām ir ļoti svarīgs jautājums. Šīs vienošanās īstenošana ir ļoti svarīga arī Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība arī turpmāk būs cieši. Um, Būs, turpinās ciešu sadarbību, lai nodrošinātu šī plāna īstenošanu. Mēs esam izpildījuši savu apņemšanos, kā panācām uh, vienošanos šī plāna ietvaros, publiskojām arī vadlīnijas, lai nodrošinātu skaidrību par šo jautājumu. Bet mēs esam uzsākuši sarīns arī ar privātu sektoru pārstāvjiem, lai garantētu skaidrību un nodrošinātu to, ka ir operatori, kas vēlas atgriezties Irānā. Ir jāsaka pavisam skaidri, jo projām ir grūtības, kas jāpārvar. Finanšu un banku sektoru grūtības, ar kurām saskaramies, nevajadzētu novērtēt par zem, bet tās ir jāskat plašākā kontekstā. Irāna ir tikusi. Um, izolēti no pasaules ekonomikas vairāk nekā desmit gadus. Irānas bankas ir tikušas uh, nogriezt no starptautiskās finanšu sistēmas. Un tagad mums ir jānodrošina, jāsaprot tas, ka Irānas atgriešanās pasaules finanšu uh, jomā neatgrie, nenotiks vienas dienas laikā. Ir vēl arī citi elementi, kas ir jāņem vērā, izvērtējot situāciju. Ir nepieciešams izprast, kāda ir ASV sankciju uh, kāds ir tos tvērums, tāpat arī jāsaprot, kāds ir Irānas banku uh, sektora uh, Um, likumdošana, kas attiec uz banku kontroli un cīņu pret uh, nelikumīgu līdzekļu atmazgāšanu. Eiropas Savienība un dalībās regulāri konsultējas ar Vašingtonu, sākot jau ar 16. janvāri šajā gadā, un ASV divas reizes ir atjauninājuši savas vadlīnijas. Tas parāda to, ka uh, apņemšanās joprojām ir dzīve nodrošināt skaidrību biznesa aprindu pārstāvjiem un sagatavot uh, dokumentu, kas būtu atjaunāts. Mēs uh, um, aicinājām arī attiecīgo iestāžu pārstāvus informēt mūsu finanšu ministrus, lai uh, privāt sektoram būtu pienācīgā informācija. Mēs domājam arī par īpašas konferences organizēšanu Briselē, lai runātu Eh, par šiem jautājumiem. Vienlaiks arī augstā pārstāve vadīja ministru eh, sanāksmi 19. maijā. Francijas, Vācijas, ASV un apvienotās karalistas ministri piedalījās šajā sanāksmē. Un uh, Tas bija skaidrs signāls, lai nodrošinātu finanšu operatoriem un iedrošinātu viņus uh, atgriezties Irānā. Vēlos izmantot arī šo izdevību un atgādināt, cik lielā mērā mēs priecājamies par ASV apņemšanos nodrošināt skaidrību par ASV primārajām sankcijām lai sniegtu nepieciešamo informāciju banku sektoru pārstāvjiem Eiropas Savienībā. Irānai ir jāspēr pirmie soļi attiecībā uz regulatīvo ietvaru, uh, kas attiecas uz biznesa vidi. Uzņēmums tas jo īpaši interesē, jo īpaši pasākumi, uh, kas ir vērsts pret nelikumīgi iegūt līdzekļu atmazgāšanu un uh, cīņu pret terorismu. Protams, vēl daudz ir jādara, un finanšu darba grupas sagatavotais ietvars tam ir prioritāra loma. Mūsu vienošanās Irānā ļāva mums sagatavot pamatu mūsu sadarbībai galvenajās jomās. Par spīti visām grūtībām un izaicinājumiem, plāna rezultāti jau šobrīd ir uh, pozitīvi, jo tirsniecība palielinājusies um, par 22% 2016. gada otrajā ceturksnī salīdzinot ar to pašu posmu pagājušajā gadā. Uh, vairākas bankas Irānā ir tikušas pievienot SWIFT eh, sistēmai. 200 uh, eh, maz un uh, vidēja izmēra bankas ir uzsākušas uh, korespondentu attiecības ar Irānas bankām. Lielākās bankas uh, tagad uh, izvērš savu darbību saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, lai nostiprinātu ekonomisko dialogu. Mēs plānojam oktobrī Eiropas ekonomisko misiju Irānā. Uh, kur pārstāvēs arī mazie un vidēja uzņēmumi, lai veicinātu tirsniecības sadarbību. Vēl eh, viena iespēja ir izmantot nacionālās kredīta apdrošināšanas kompānijas, kas varētu sniegt papildu garantijas investoriem. Visi šie jautājumi kopā ar kopā veido kompleksu kopumu. Protams, ka vēl būs nepieciešams laiks, lai starptautiskā biznesa kopiena varētu piemēroties eh, jaunai realitātei. Mēs nevaram piespiest bankas un uh, citus ekonomisko apriņu pārstāvis uh, uzsākt savu darbību. M mēs arī turpmāk strādāsim pie tā, lai Irāna varētu uh, gūt augļus no šī te jaunā plāna. Turpināsim satarbību arī ar ASV, lai iegūtu pēc iespējas lielāku skaidrību. Uh, Centīsimies informēt arī Eiropas biznesa kopienu un sniegsim atbalstu Irānas banku un finanšu sektoram. Dialogs ir tas, kas palīdzēs mums strādāt rītupmā. Paldies! Liels paldies! Vārds Bostināru kungam. Es un Devadā uz trim minūtēm. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, gudētā komisārs kundze. Man bija ļoti liels prieks gadu atpakaļ, kā uh, Irānas uh, kodola jautājumi pavirzījās uz priekšu pēc ļoti garām sarežģītām diskusijām. Eiropas Savienība spēlē šeit fundamentāli svarīgu lomu, lai šādi panākumi tiktu gūti. Un šīs eh, nolīgums nāk par labu visām iesaistītajām pusēm. Arī visaptvarošais plāns, kas ir pieņemts oktobrī, uh, var būt ievērojams solis uz priekšu, lai veicinātu attīstību un uh, nodrošinātu stabilitāti visā reģionā. Taču joprojām vēl ir arī svarīgi tas, lai šis plāns tiktu strikti īstenots, lai to īstenot un ievērotu visas iesaistītās puses un pēc iespējas ātrāk. Neaizmirsīsim, ka šī vienošanās iet tālāk par tehniskām detaļām. Eh, šo eh, vienošanos atbalsta arī Irānas tauta, eh, cerot, ka tādējādi tiks uzlabota irāniešu, uzlabot dzīves, irāniešu dzīves līmenis. Tikai veiksmīga plāna īstenošana varēs arī norādīt uz to, cik svarīga ir diplomātija, daudz svarīgāka par konfrontāciju. Daļai sankcijas ir atcēlts, taču Eiropas Savienības uzņēmumi joprojām uh, saskaras ar milzīgām grūtībām, lai piekļūtu Irānas tirgumu. Tas ir galvenokārt saistīts ar to, ka daudzas amerikāņu finanšu sankcijas joprojām vēl ir spēkā un ka tam ir arī eksteritoriāla ietekme. Amerikāņu reģionālajie partneri joprojām ir satraukti par uh, drošības jautājumiem, arī par āķēšu uh, eh, ieroču attīstību. Mums ir uh, jāsadarbos ļoti cieši ar ASV, lai rastu vismaz pagaidu risinājumu un tādējādi palīdzētu e Eiropas Savienības uzņēmumiem piekļūt Irānas tirgumu, kā arī nodrošināt Irānai Eiropas Savienības investīcijas. Un visbeidzot, komisijai būtu jāizskata pēc iespējas ātrāk iespēja kā pieņemt jaunu mehānismu pasākums, lai samazinātu uh, Eiropas kompāniju atkarību no ASV kredīta un apdrošināšanas institūcijām. Liels paldies! Un tagad uh, ir ieradies tikko arī Zahradilkungs, uh, tad vārds jums uz vienu minūtu EKR vārdā. Paldies! Es baidos, ka ar Irānu mums joprojām attiecības ir neskaidrs. Inta komitejā, kur es strādāju, ir ļoti daudz kolēģi, kuri uh, dažādās valstīs analizē cilvēktiesību situāciju un ir gatavi atbalstīt jebkāda veida sankcijas pret valstīm, kas pārkāp cilvēku tiesības. Tomēr es uzskatu, ka Irāns gadījumā nu gluži tas tā nav. Tas ka šī teokrātiskā diktatūra, tas ir pietiekami jānovērtē. Um, sabiedrība mainās, taču šī diktatūra paliek spēkā, paliek pie varas kopā ar Krieviju, Asadu, arī Hezbolu kustību. Tas viss veido mūsu naidnieku nometni. Uh, Eh, šī hegemonija var eh, izrādīties liels apdraudējums Eiropas Savienībai. Irāna nekad nav atteikusies no savām kodola ambīcijām. Ieteiktu visiem būt ļoti piesardzīgiem mūsu attiecībās ar Irānu. Tagad Aldi vārdā Šākas kundze, divas minūtes. Liels paldies, godētāja priekšētāja komisārs kundze, kolēģi. Mēs vēlamies lielāku skaidrību, lai Eiropas Savienības uzņēmumi varētu investēt Irānā pēc sankciju atcelšanas, pēc jaunās uh, kodola plāna. šīs sankcijas uh, ir novedušas pie neskaidrībām un pie absolūti neskaidra konteksta Eiropas Savienības uzņēmumiem. Nepieciešami pēc finansējuma, lai varētu arī pārvedāt preces uz Irānu, tas var radīt dažādu ķēdes reakciju. Uh, Pat ja banku pakalpojumi pilnībā legāli Eiropas Savienībā, tos var eh, sodīt uh, Amerikas Savienotās valstis. Arī jaunas vīzas prasības tagad uzliek papildus šķēršļus. Tā kā mēs vēlējām šī, vēlējāmies šīs debates, eh, tikmēr arī um, ASV valsts sekretārs ir ticies ar uh, Komisija, mēs gribētu zināt, tad, ko komisija un ārlietu dienas arī darīs, lai atrisinātu šo problēmu ar amerikāņu amatpersonām, lai Eiropas Savienības uzņēmiem būtu skaidrība un pārredzamība, vai arī esat runājuši ar Irānas atbildīgajām iestādēm. par to, lai Irāna attīstītos privātais sektors un lai e, šo vienošanos savā labā neizmanto tikai daži Irānā. Mūsu grupai un lai arī Eiropas Savienība būtu efektīva, absolūta prioritāte tāda, ka mēs izstrādājam savu politiku. Iesaistīt ASV, ka tas ir nepieciešami, tā kā tas bija Irānas e, sarunu e, kontekstā, bet jābūt tomēr neatkarīgiem uh, Eh, kas visvairāk tad kalpo mūsu interesēm un mūsu vērtībām. Paldies! Eh, Koso eh, Permikungam vārds uz minūti guevārdā. Liels paldies, priekšsēdājs kundze, komisārs kundze. Eiropas Savienība atkal ir atkarīga no ASV interesēm. Un mēs redzam, kā tas atspoguļojas mūsu ārlietu politikā. ASV sankcijas ierobežo Eiropas Savienības uh, politisko un uzņēmēju darbības telpu. Šīs ir sankcijas, kas ir noteikts atbilstīgi starptautiskajai likumdošanai. Un sankcijas, kas ir uzspiestas Irānas eh, iedzīvotājiem, to jau mēs piedzīvojām arī 90. gados. Sankcijas, eh, kā rezultātām, ir bērni. Tika paziņots, ka tika atceltas sankcijas. To paziņoja ASV, jā, bet Eiropas Savienības uzņēmumiem joprojām ir grūtības ar piekļuvi Irānas tirgumu. Un tas ir saistīts ar to, ka ASV sankcijas ir eksteritoriāla rakstura. Jā, mums, mums vajag pārmest to, ka uh, uzņēmumi pārkāp šīs sankcijas. Tas šī situācija jāatrisina. Paldies, un tagad vērts Bušnerkungam zaļo Frau Prezidentin. Paldies, priekšstādātājs Konze. Nu, šobrīd mums ir vēsturiska iespēja gadu desmitiem garo Irānas izolāciju pārtraukt un sākt kontaktus. Tas ir steidzami nepieciešams. Ja mēs gribam uzlabot tur cilvēktiesības, ja mēs tuvajos austrumos gribam uzlabot, respektīvi apkarot situāciju attiecībā uz terorismu um, Irānam nepiecieš, Irānai nepieciešams uh, sankciju atcelšana. Tur ir augsts bezdarbs, tur daudz cilvēku dzīvo zem tiem standartiem, kādi mums liekas nepieciešami. Un tas ir iespējams tikai uh, tad, ja ar tirdzniecības uh, palīdzību, ar sankciju atcelšanu uh, ekonomisko situāciju varētu uzlabot šajā valstī. Tādēļ es domāju, ka arī, uh, lai šo um, attieksmi pret terorismu valsts iekšienā, proti radikālos um, strāvojums apturētu, tad ir absolūti nepieciešams uzlabot dzīves standarts valstī. Tādēļ nekas cits jau mums arī nemaz nepaliek, uh, neatliek, kā uh, veicināt ekonomisko sadarbību, atcelt sankcijas. Ja arī no ASV uh, tās bija pamatotas vēsturiskās attie, attīstības dēļ, tad es domāju, ka nu, tagad vairs nav panesam tāda situācija Vācijas, Eiropas uzņēmumi. Uh, tiek apturēti ASV sankciju dēļ. Tā ir tāda pamat, tas ir pamat jautājums Eiropas suverenitātei. Buhner kungs, vai jūs pieņemsiet Funculika kunga zaļo, zilo kartu? Cinemas kolēģi, liels paldies! Vai jums nešķiet, ka komisijai vajadzētu strādāt pie šī jautājuma par ASV sankciju ekstrateritoriālo aspektu ar ASV uh, eh, iestādēm, lai um, Eiropas uzņēmumi varētu īstenot uh, savu darbību bez šādiem sodiem no ASV puses? Paldies! Jā, ich meine natürlich. Jā, protams, ka es domāju, ka šīs sankcijas. Uh, par tām jārunā sarunās. Sarunās starp Eiropas Savienību un ASV pats par sevi saprotams. Es pilnībā tam piekrītu. For... Paldies, un tagad divas uh, minūtes Beginas kundze. La mia domanda è, ma chi... Paldies. Kas lemj par eh, noteikumiem, kas eh, piemērojas Eiropas Savienības uzņēmiem? Mēs vai Vašingtona jau kopš 15. gada komisija ir atcēlusi sankcijas, eh, un uzņēmumi var tirgoties ar Irānu. Tagad Amerikas Savienotās valstis uh, uztur savu sankcijas, un tagad uh, uh, sodā Eiropas uzņēmumus, kas tirgojas ar Irānu. Jo ir Amerikā vienkārši tāds likums, kas ļauj šīs sankcijas piemērot ekstremitātiem teritoriālā veidā. Jebkurš, kurš izmanto dolāru transakcijās, tas atzīst uzreiz, kā ir pārkāps noteiktās sankcijas. Mums ir vēl ir ļoti daudz jāstrādā. Arī Irānai daudz ir jādara, lai ievērotu cilvēku tiesības, bet Eiropas uzņēmumi varētu ātri arī izmantot tagad jaunās tirgus iespējas, taču mūsu uzņēmumus bloķē amerikāņi. Par Itāliju runājot tikai viena Itālijas banku uh, tagad uh, skāra ASV sankcijas un arī vienu Itālijas uzņēmumu. Pret to tiek vērsta izmeklēšana jāprasa Vašingtonai atkāps no šīm ļoti garām un sarežģītām sankcijām, un tas mm, skar ļoti smagi tieši mazos vidējos uzņēmumus. Vēlreiz nenoliedzu, ka Īrānas ceļš uz demokrātiju vēl ir garš, Taču šajā ceļā progresīvi ir ja arī jāiekļauj starptautiskās tirzniecības sistēma, īpaši, ja Eiropa ir lēmusi ļaut mūsu uzņēmumiem investēt Irānai, tad pēdējam, pēdējam vārdam šajā jautājumā nevajadzētu būt Amerikas Savienotām valstīm. Paldies, Bargēcijo kungs! Paldies, priekšsēdētāji, pirms Brexit referendumu, kas notiks rītdien. Jā, mēs būtu sagaidījuši tādu Eiropas Savienības enerģiskāku nostāju par šīm uh, tēmām, kad runa ir par ES uzņēmumu aizsardzību. Taču īsti pat nav skaidrs, kādas tad ir šīs ASV sankcijas, kas, ko tā ir atcēlusi uh, pret Irānu. Te arī komisijas vārdi īsti nav skaidri. Tiek aicināts Eiropas Savienības uzņēmumi iek, uh, strādāt uh, Irānas tirgu. Itālija ir uh, viens no lielākajiem partneriem. Vairāki simti konteineri ir bloķēti un nevar nosūtīt preces uz Irānu. Tas nodara kaitējumu mūsu ekonomikai. Tas ir tiešām neticami, ka Eiropas Savienība ir tik vāja un nespēja risināt šāda veida jautājumu. Mēs runājām par mūsu uzņēmumu strādājošo interesēm bet komisijā uh, tomēr ir jārunā skaidri par to, kā to atrisināt, un lai mū, amerikāņu iestādes nesodītu mūsu uzņēmumus. Paldies, Galniškungs! Man ir ļoti liels prieks, ka tagad ir debates par amerikāņu sankciju E, ietekmi uz Eiropas Savienību uzņēmumu darbību Irānā. Vispirms tādēļ jau, kad divus mēnešus atpakaļ es uz, uzdevu rakstisko jautājumu komisijai, es joprojām cits starpā gaidu atbildi. Vēl jau vairāk tādēļ, ka šīs dienas aktualitātes norāda uz to, ka amerikāņu Amster, administrācija atbalsta starptautiskos uzņēmumus Uh, ASV administrācija ir atcēlusi sankcijas tieši amerikāņu uzņēmumiem, bet sāglabā šo apdraudējumu Eiropas uzņēmumiem. Tāda ir realitāte. Džons Kērijs uh, visur stāsta, ka Eiropieši var tirgoties Irānā, bet, piemēram, Airbus jau piecus gadus uh, um, ārvalstu, amerikāņu ārvalstu biroja atļauju, lai varētu tirgoties ar savām līdmašīnām. Neviena uh, banka nevar samaksāt šos soļus, piemēram, BNP bankai jāmaksā 9 miljārdi, tie pat nav miljoni, bet tie 9 miljārdi, kas ir jāmaksā šai bankai un komisija un visas Eiropas institūcijas absolūti vienaldzīgas, tas ir skandāls. Mēs esam amerikāņu vasaļi. Paldies! Un tagad vārds Folī kungam uz divām minūtēm. Paldies! Vīnes nolīgumi, kā arī sankciju progresīva atcelšana atgādināsim, kas ir nodarījis kaiteni um, no 2012. gada tirzniecībai starp ES un Irānu. Šī sankcija atcelšana tagad arī paredz jaunas iespējas Eiropas Savienības uzņēmumiem. 80 miljonu iedzīvotāju valsts ir viens no lielākajiem tirgiem. Uh, kāds ir mūsu priekšā pēc Berlīnas mūra krīšanas. Šīs ceļš tagad ir vaļā un visas iesaistītās puses, es, ASV, Irāna, visiem kopā ir jāizveido uzticības attiecības ne tikai jau uh, ticībā uz šiem uh, līgumiem vienošanām. Nu, Irāns sagaidām ļoti skaidru signālus par atvērtību, par izmaiņām, īpaši cilvēktiesību jomā, ekonomikas frontē. Savukārt ir ļoti svarīgi strādāt uh, banku sistēmā, tā ir uh, nepietiekama caurskatāmība. Uh, kā to norāda arī tāsfors rekomendācijas, lai varētu izvairīties no naudas atmazgāšanas, lai varētu cīnīties pret terorismu finansēšanu Eiropas Savienību. Cita starpā arī aicina Amerikas Savienotās valstis uh, veicināt investīcijas Eiropas Savienības uzņēmumu investīcijas Irānā. Bez 10% ASV akt akcionāru klātbūtnes uzņēmums par nevar investēt Irānā. Tas ir ievērums šķērslis. Mēs prasām no komisijas runāt uh, skaidru valodu ar Amerikas iestādēm. Ļoti būtiski to nodrošināt. Ir ļoti daudz sapratnes memorandi, bet kur piedalās Eiropas uzņēmumi, ļoti svarīgi, lai visi šie memorandi kļūtu par konkrētiem darījumu līgumiem. Liels paldies, un tagad Bāreko kungs, ekāri vārdā minūte. Kā tu zināt, jūs požu predsedātu? Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs zināt, priekšsēdētāji, es esmu atbildīgs jautājumos par Irānu enerģetikas komitejā. Irānai ir jāgūst iegumi no šī plāna. Eiropas uzņēmumi ir pavisam tuvu tam, lai atjaunotu attiecības ar Irānu, jo īpaši enerģijas jomā. Mums ir jāregulē šie jautājumi ar Irānu un ASV, un tas noteikti ir uzdevums, kas ir jāpaveic Eiropas komisijai. Sankcijas ir atceltas, taču ir papildu sankcijas, ko īsteno ASV. Irāna ir apturējis savu kodola programmu, tāpēc, ka Eiropas komisija ir uzstājusi uz to. Bulgārijas premjers nāca klajā ar priekšlikumu par sadarbību ar Irānu, un es ceru uz Eiropas komisijas atbalstu, jo mums ir jārīkojas straujāk, un ir ļoti daudz neskaidru jautājumu starp ASV un Irānu. Paldies, un tagad vārds Telīčs kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsētāja komisārs kundze. Jūs atbildējāt šodien uz jautājumu, bet es teiktu, jūsu atbildi bija um, ar diviem vēstījumiem. Proti, jūs teicāt, ka komisija un uh, dalībvalsts dara visu iespējamo, lai atjaunot šo sadarbību ar Irānu. Es esmu pārliecināts, ka jūs noteikti īstenosiet savu apņemšanos, bet mums ir tāda kā dubultā darba kārtība ekonomikas jomā. Mums ir jādomā par to, kādā situācijā ir cilvēktiesības demokrātija Irānā. Un jāsaka, ka zināmā mērā jūs atbildi man bija pieņemama, bet otra uh, daļa man nebija pieņemama, ja teikšu pavisam godīgi. Tas attiecas uz ASV. Jūs arī mazāk laika veltējāt atbildot uz šo aspektu. Jūs teicāt, ka ir panākts progress, eh, nodrošinot skaidrību, ir vadlīnijas no ASV puses. Esmu pārliecināts, ka tas tā arī ir. Bet es domāju, ka ir arī konkrēti jautājumi. Esmu Čehijas pārstāvis. Un es domāju, ka ir viens jautājums Airbus eh, pret Boeing. Uh, Boeing uzsāk sarunas ar Irānu daudz vēlāk, un viņiem ir izdevies parakstīt vienošanos. Bet Airbus šobrīd gaida šķiet jau piecus mēnešus, lai ASV valsts kase nodrošinātu šo klīri, klīringu. Es domāju, ka mums ir nepieciešama konkrēta rezultāta. Mums ir jārīkojas konkrētāk strādāt pie šiem jautājumiem nākotnē. Paldies, paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu Fanštārhas kundzei. Priekšstādājs kundze, paldies. Irāna kodola uh, programma ir parakstījusi, tādēļ uh, ES un uh, ASV ir atcēluši sankcijas. Taču, kā dzirdējām, tikai daļēji. ASV atkal tirgojas ar in, Irānu, General Electric uh, firma uh, plašus um, darījumus noslēdz, bet ja Siemens to pašu dara, tad draud sankcijas no ASV. Tātad tirdzniecība ar uh, Irāna vai ASV, tā ir aktuālā ASV pozīcija. Un uh, nekas nav teikts, kā uh, tik mainiet situāciju. Kādēļ amerikāņi tā dara? Ko darat jūs? ExxonMobil var iepirkt Irānā naftu, un katrs uzņēmums, kas tāpat dara, tas liedz sev pieeja ASV tirgu. ASV ir par bīro, brīvo tirdzniecību, un arī mēs, tādēļ es piedāvāju, lai ASV pārtrauktu sodīt brīvo tirdzniecību, Liekas, ka uh, viņi tikai saka brīvā tirdzniecība visām citādi savas intereses aizstāvs visos veidos, tāpat kā TTIP kontekstā. Paldies! Paldies tagad Mišela Lebraton viena minūti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Irāna ir devusi visas nepieciešamās garantijas saskaņā ar 2015. gada vienošanos par kodolprogrammu. Apmaiņā uh, Eiropas Savienības sankcijas tika atceltas. Tagad nevajadzētu būt nekādiem šķēršļiem, lai atsāktu uh, parastās uh, tirzniecības attiecības starp Irānu un visu pārējo pasauli. Taču dažādas bankas nevēlas iesaistīties projektos, jo nevēlas, lai tām tiktu uzlikts sodnauds no ASV. 119 Airbus pārdošanas darījums šobrīd ir paralizēts. ASV uh, ir jāparaksta vienošanās par to, ka vairs netiks uzlikt šādi sodi un ir jāizbeidz praksa, kas bija spēkā līdz 2015. gadam. Eiropas Savienībā ir jābūt pietiekami drosmīgā, lai pieprasītu šādu rakstisku dokumentu no ASV. Mums ir uh, jāuzņems uh, savus liktenis un mums ir jāfinansē projekti Irānā. Paldies! Thank you. Now one minute. Liels paldies. Tagad uz vienu minūtu vārds Balcaukungam. Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gada jūlijā Irāna noslēdz vienošanos ar starptautisko kopienu. Irāna ir apturējusi savu kodoprogrammu un apmaiņā pret to tikušas atsācis sankcijas. Principā tas tā ir noticis, bet ASV darīja visu iespējamo, lai banku eh, sektorā šīs sankcijas paliktu spēkā. Un Eiropas Savienības interesēs ne tikai no ekonomiskā viedokļa ir panākt šādu te uh, sankciju atcelšanu. Mums ir nepieciešami labi kontakti ar Irānu, un tas nepatīk ASV. ASV ir pilnībā jāceļ sankcijas un ir jāizdara spiediens arī uz Sauda Arābiju, jo uh, Eh, Sauda Arābija šobrīd īsteno gandrīz kāru pārkāpumu Jemenā, un tas ir ASV sabiedrotais. Tāpēc arī situācija Irānā pasliktinās. Tas ir mūsu interesēs panākt, lai eh, miers tiktu nodrošināts. Paldies! Paldies! Tagad vārds Tomašičs kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Šis gadījums parāda to, cik delikāta ir Eiropas Savienības loma um, diplomātiskajās tirzniecības attiecībās. Mēs esam viens no galvenajiem partneriem ASV, tāpēc vairākus gadus mums ir bijušas arī zināmas privilēģijas. Tagad, tagad šai partnerībai varētu būt arī negatīvās puses, jo mēs zinām, kā es, Eiropas Savienības uzņēmumi vēlas darboties Irānā. Uh, Daži kolēģi izmanto um, šo situāciju, lai apstrīdētu partnerību ar ASV, bet es domāju, ka tas nav pareizi. Šajā situācijā mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas Savienība būtu spēcīgs, neatkarīgs, globāla mēroga spēlētājs, uh, kuram būtu arī uzticēšanās no ASV puses. Uh, un arī uh, sadarbība ar partneriem austrumos. Eiropas Savienības uh, un ASV uh, savstarpējā saikna un intereses ir fakts, ko mēs nedrīkstam apstrīdēt, bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienībai nevarētu būt konstruktīvāka loma. Paldies, tagad vārds uh, Brecēla kungam. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, šis jau atkal ir lielisks piemērs tam, ka Eiropas uh, Savienībā un ASV administrācijā ļoti daudz tiek runāts par brīvo tirsniecību, bet ļoti maz, kas tiek darīts tās labā. Un komisija gluži vienkārši uz to noraugās. Bankām Eiropā ir jāsatrauc, eh, un tās nevar īstenot sadarbību un darbību Irānā, tāpēc, ka uz tām var gulsties sankcijas no ASV, un maziem un vidējiem uzņēmējiem nav iespējas darboties Irānā. Uh, Mēs uh, redzam, kā tas viss darbojas. Airbus jau kopš janvāra gaida, lai tiktu apstiprināta šī vienošanās ar Irānu, un šodien, ne vakar, tika darīts zināms, ka Boeing ir parakstījis vienošanos 25 miljārdu dolāru apmērā. Dāmas un kungi, šeit ir pilnīgi skaidrs, kas notiek. Tas ir ekonomiskais karš ar amerikāņiem pret uh, Eiropas Savienība un komisija gluži vienkārši uz to bezpalīdzīgi noraugās. Paldies. Paldies, un tagad uz vienu minūti vārds Fontūlas kungām. Priekšsētājs kundze. Mēs uh, tagad uh, redzam, ka ASV mēģina apzināti aizkavēt uh, Eiropas darbību un komercdarbību Irānā, un tas nav saistīts ar uh, rūpēm par kodola programmu. Runiet par to, ka tiek veicināts ASV ticniecības intereses piemērs. Airbus ļoti raksturīgs piemērs tika noslēgta, noslēgta vienošanās 118 lidmašīnas. Janvārī par to tika runāts, un tagad noteikts ietekmes rezultātā situācija ir tāda, ka pēc pieciem mēnešiem nekāda attīstība nav bijusi. Tas ir saistīts ar Boeing, un Boeing ir uzsācis sarunas par 120 lidmašīnu piegādi. Nu, mēs redzam, kā ir. A, solidaritāte, kā ir uh, tirdzniecība amerikāņu izpratnē. Es valda spēcīgākā ietekme. Un TTIP nolīgumā mēs redzam, kāda būs es nākotne. Irāna ir tikai uh, viens piemērs visam tam. Un daži no mums atbalsta šādu tirdzniecību. Paldies! Paldies! Un tagad brīvā uh, mikrofona procedūra. Pirmais runātājs Kaputo kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. ASV sankciju eksteritoriālā ietekme rada grūtības Eiropas uzņēmumiem, tie nevar piekļūt Irānas tirgumu. Pēc 12. un 13. gada sankcijām ES imports no Irānas ir samazinājies par 86%, ekspor, eksports 27%. Eiropas Savienības dalību valstīm, dalību valstis gaida tagad, ka ASV atsauks savus administratīvos pasākumus. Pēc uh, Irānas uh, šīs vienošanās tagad ir jāuzsāk, jāuzsāk strukturizēts dialogs starptautiskā līmenī. Uh, Ir skaidrs tas, ka uh, komerc uh, darījumi ir ļoti svarīgi, lai arī varētu stabilizēt šo reģionu un cīņā jāturpina arī cilvēku tiesību jomā. Un tagad vārds Mraiskungam. Paldies, priekšstādājs kundze. Lielākā daļa Eiropas uzņēmumu uh, nespēja noslēgt darījumus ar Irānu, lai arī ir noslēgta vienošanās par Irānas kodolu programmu. Un kādēļ? Tādēļ, ka ir bažas par to, ka tiek pārkāptas ASV sankcijas, kas aizvien vēl ir spēkā. Ir jāatrod risinājums šajā jautājumā, jo runa iet par um, to, ka tiek ierobežotas tirdzniecības tiesības starp Irānu un uh, Eiropas uzņēmumiem. Uh, Irāna ir liela valsts, tā mainās. Pilsētas ārkārtīgi ātri aug, ir ļoti liela attīstība, plašas perspektīvas. Un tagad, piemēram, būtu interesanti arī būv uzņēmumiem, piemēram, no Grieķijas. Tur aktīvi strādāt šī uzņēmuma cieši no trojkas taupības politikas, tāpat arī uzņēmumu, kas ir farmaceitiskajā jomā un arī citās jomās aktīvi. Un tie varētu darboties. Tagad kaut kas komisijai jādara. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs eh, Jakovičs kungs. Kad es uh, devos savulaik atpakaļ uz Irānu, sankcijas vēl bija spēkā. Taču es redzēju, cik uh, nozīmīgi Irānai bija tieši sadarbība uh, ar Eiropu šī ekonomiskā sadarbība. Irānas ekonomikai ir ļoti plašs tirgus, tās ir milzīgas investīcijas iespējas Eiropai. Tādēļ esmu pārliecināts par to, ka šī situācija ir ekonomiskā spēle ar Eiropas Savienību. Starp ASV un Eiropas Savienību Boeings un Airbus uh, Tas e, jau uz to norāda. Te ir tad sekojuša situācija, ekonomiski ļoti izdevīga situācija Eiropas Savienībai. Tas arī ir politiski ļoti interesanti. Mums ir jāizmanto abi šīs iespējas. Epidēdeušu kungs nākamais runātājs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. ES ārpolitikas liela kļūda ir tā, ka vēlas sadarboties ar ASV par katru cenu. Tas noved pie uh, problēmām un pri, ir pret ES interesēm. Piemērs tam ir, nu, piemēram, tās problēmas, kādas uh, mums tagad ir. Eiropas uzņēmumiem ir problēmas, ja tās dar, vēlas darboties Irānā. Uh, un tas ir saistīts ar sankcijām, kuras ASV vēl nav atcēlušas. Šāda attīstība nav uh, par labu Eiropas uzņēmumiem. Ja mēs sadarbojamies ar ASV, tad uh, mēs redzam, ka, teiksim, pārkāpjot ASV sankcijas, uh, tiek uzlikti sodi. Mums kaut kas ļoti ātri jādara pret šo hegemoniju, lai uh, Eiropas uzņēmumi varētu aktīvi darboties tirgu. Paldies! Paldies, kolēģi, un tagad dodu vārdu kolēģei komisārei Bienkovskas kundzei atbildēji. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājie dāmas kungi deputāti. Es uzskatu, ka šīs debats bija ļoti liederīgas un. Mm, Nu, es pateicos visiem deputātiem par ļoti skaidrajām runām un viedokļiem. Mēs analizēsim visus aspektus, īpaši arī ļoti konkrētus gadījumus vēlāk. Atsaukšos pavisam īsi arī uz Airbus un Boeing lietu. Uh, Bet, nu, šajās debatēs, jā, es varu secināt, ka mums visiem ir kopīgs intereses. Proti, mēs vēlamies, lai šis rīcības plāns darbotos visām iesaistītajām pusēm un īpaši Eiropas Savienības uzņēmumiem, lai tas arī novestu pie Irānas reintegrācijas pasaules ekonomikā. Vēlos atgādināt, ka Eiropas Savienība ir apņēmis pilnas sniegt nepieciešamo atbalstu privātajam uzņēmumam, kas cieši no sankcijām un veicināt uh, uzņē, mūsu uzņēmēju darbību Irānā par Airbusu. Varu teikt uh, to, ka Airbus ir parakstījis vienošanos mēnesi atpakaļ, kad uh, Irānas prezidents bija ieradies vizītē janvārī. Tā tika parakstīta vienošanās par Airbus lidmašīnu eksportu uz Irānu. Par Boeing Viņi parakstījuši tikai sāpratnes memorandu, nevis līgumu. Arī par savu lidaparātu eksportu, tad šī parakstīšana notiks pavisam nesen. Abu kompāniju situācija ir gandrīz vienāda. Airbus gadījumā runa ir par konkrētu līgumu, Boeing gadījumā tas ir tikai sāpratnes memorands. Protams, ka mēs visi zinām to, ka īstenošana ir jākontrolē, jāuzrauga. Uh, Lai nu kā es nodošu visus jūsu komentārus un bažas uh, augstai pārstāvē Mogherini kundzē, vēlreiz liels paldies par to, kas ir iekļāvuši savā darba kārtībā šo jautājumu. Cerams, ka par to diskutēsim arī pavisam drīz, kaut kad nākotnē, jo tas ir ļoti būtiski mūsu Eiropas ekonomikai.